Kolēģi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo... Dargie kolēģi, es gribētu lūgt jūs uh, eh, ievērot klusumu, citādi nedzirdēsim uh, referentu. Vakar mēs saņēmām jaunu darba kārtības projektu ar dažām izmaiņām, salīdzinot ar sākotnējo variantu. Un šie varianti ir sekojoši. Tā tad stāstījums par uh, ārlietu padomi. Un 15. Uh, jūnijā ir paredzēts uh, pieņemt rezolūciju par KDP parlamentāro kontroli. Un vēl viens punkts. Cariša Vārska kunga ziņojums par NATO parlamentārās asamblējas sēdi tiks skatīts. Tāpat arī konstitūcijas grozījumi Maroko. saruna ar Al Arābiju kungu ir atcelta, jo notiek valdības veidošanas process, ja ir kādas izmaiņas. Informēsim vēl jūs par to, vai e, ir kādi, e, kādas iebildes. Nē, iebildes nav. No? Tātad darba kārtības projekts pieņemts. Un nākošais jautājums ir par uh, mandātu Broka kungs būs uh, referents par uh, kopējās rīcības dienetu un arī uh, Ferhofs stata kungs uh, izskata jautājumu, kas ir ticis teiks par politisko atbildību, EADD un arī operacionālo darbību. nākošajā rudenī mēs varēsim runāt par šo mans pieminēto ziņojumu un, protams, ka arī tiks iesniegt grozījumi. Tad nākošais ir Eiropas Savienības ikgadējais budžets un tam piemērotie finanšu noteikumi. Referente ir kolēģe Franciska Katarīna Brantnere būs viedokļu apmaiņa. Grozījums uh, var iesniegt līdz 17. jūnijam 2012. Tā ir ļoti būtiska reforma. Mēs diskutēsim par šo jautājumu, un tādēļ īpaši interesanti ir uzklausīt referents kundzi. Lūdzu. Good morning, everybody. Um... Thanks for being here at 9 for the financial regulation. Um... Paldies, labrīt visiem! Esat tik agri ienākus, uh, ieradušies šeit. Gribu pateikties visiem ānu referentiem. Viņu ieguldījums tiešām uzlabo tekstu. Un es gribētu uzsvērt vairākas lietas nevis tās, par kurām mēs visi piekritām, patiesībā daudz grozījumu bija tādi, kas bija automātiski pieņemami, ir trīs lietas - 12. grozījums, 11. un 4. Sākšu ar 4. Tas bija tas, ar kur nāca klajā pagājušais. Tur bija runa par dažiem pasaules reģioniem, kuri tā tik aktīvi neatainojas plašsaziņas līdzekļos. Eh, tā tur bija runa par to, ka tur varētu nebūt daudz eh, pārstāvju no ārējās darbības dienas, tad viņi varētu deleģēt savu darbu komisijai. Un eh, līdz šodienas pēcpusdienai es gribētu aicināt, lai katras valsts delegācijas arī apstiprinātu šo variantu, jo tad nevajadzēs nosūtīt eh, dele, delegāciju atpakaļ komisijai. Tā tad es vēl ar vienu gaidu atbildi, to ierosināja Greslis kundze, lai tā vietā, lai deleģētu atpakaļ komisijai. Viņai ir bažas par to, ka mēs nevarēsim izsekot naudas plūsmai. Nu, redzēsim, kā tas atrisināsies, tā tad eh, šodien vēlāk saņemšu atbildu. Un tad vēl bija runa par trasta fondiem 11. grozījums. Es domāju, būtu labi, ja Eiropas Savienības trasta fondus pārvaldītu investīciju banka. Un misiju vadītāji, bet te viedokļi dalās. Tā tad te mums laikam ir jāroda kompromiss. Nu, jā, jāraugās, kā tad situācija attīstīsies. Bet tas ir ļoti delikāts jautājums budžeta komitejās saskaņā ar 55. pantu. Tā tad nevarētu gadīt, ka mēs saņem, radīsim risinājumu šo jautājumu. Tad ir 12. grozījums, tur ir par tiešo budžeta atbalstu. Vakar man bija labas diskusijas ar Eiropas Tautas partijas pārstāvjiem par viņu bažām par trešo punktu, par eh, uzraudzīšanu. Un es esmu gatava to mainīt ar mutisko grozījumu, eh, izņemot šo vārdu monitoring. Tā tur būtu and civil society to increase transparency un tā tālāk. Uh, Tā tad eh, mums te nebūtu kaut kas jāpadara par tādu institucionālu padarīšanu. Tā tad es ierosinu šo monitoring strīpot. Un tas, tas atrisināt šo problēmu ar šo grozījumu. Nu, citādi, runājot par pārējiem grozījumiem, es tos pārņemšu. Un vēl man ir priekšlikums Aldes iesniegtais grozījums. Mirklīti saka runātāji. Tur ir runa par caurskatāmību, transparency, un tur nav runa tikai par to, kurš saņem, attiecībā uz to, kurš saņem finansējumu, bet arī tas, kurš to nu, nosūta tālāk. Un tad tur ir minēts, ka tas attiektos tikai uz ārlietu budžetu, tātad ceturtā budžeta kategorija. Tātad eh, es svītrošu to, ka tas attiektos tikai uz ceturto, un tad tas būtu vispārīgāk. Nu, tad es varu iekļaut visu pārējo, kas tad būtu pieņemams. Tātad, kas saņemšu signālu par šo grozījumu, tad es labprāt šos ierosinājumus iekļaušu. Nu, tātad, vārds sakot, es esmu gatavs viņus iekļaut. Lielas paldies! Paldies, turpina priekšstādātājs! Tagad ēnu referentiem vārds. Nīnski. Es atvainojos, saku priekšstādātājs, es nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu. Jā, dāmas un kungi, saka Neģinski kundze, vispirms gribētu paust savu gandarījumu par šīs komitejas labi sagatavoto ziņojumu, labi sagatavoto atzinumu attiecībā uz savienības budžetu un labāku ES naudas pārvaldību. Te ir atšķirīgi viedokļi dažādās politiskās grupās. Pirmkārt, tas attiec uz trust fondiem un otrkārt par ārējās darbības dienesta administratīvā budžeta deleģēšanu komisijai. Kā jau es minēju mūsu diskusijās pagājušajā nedēļā, es uzskatu, ka trasta fondi ir jāpārvalda komisija un nevienam citam. Tas ir jauns mehānisms, tas ir uzmanīgi jāpārauga parlamentam. Un tad komisija varētu iesaistīties. Mums kā, budžet, mums kā Eiropas parlamentam nav tādas pašas kontrolas pār Eiropas investīcijas banku. Uh, Turklāt nav pieņemams tas, ka Eiropas eh, delegācija administratīvo budžetu varētu pārdeliģēt komisijai. Ja mēs paredzam šādu iespēju, mēs zaudējam iespēju pārvaldīt attiecīgi budžetu, un tas radīs vēl vairāk eh, hausa, nekā mums tagad jau ir. Un Eiropas Savienības neizveidos ārēji, stabilu ārējās darbības dienārsti, jo mēs deleģēsim dažas iespējas citām institūcijām. Tāda ir mūsu virzība Eiropas tautas partijā. Paldies! Labi, turpina priekšstādātājs. Vai vēl kāds grib izteikties? Man tā neliekas. Es gribētu pateikties kolēģiem Brantners kundzei un Neģītiski kundzei arī līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izsnāts. Un tad mēs pārējām pie Sarjuša Voļska kunga ziņojuma. Viņš ir priekšsēdētājs delegācijā NATO parlamentārā asamblējā. Taču pat labam viņš neatrodas telpā, līdz ar to atliksim šo punktu uz vēlāku laiku. Nu, man saka, viņš būšot pēc desmit minūtēm. Ten minūtes. Desminūšu pārtraukums. Bene, il relatore è arrivato. Labi, turpina priekšsēdētājs. Referents ir ieradies. Komaņāno. Skatās, ka viņš jau īpaši enerģisks ir. Del 30 a Varnar. E, e katru gadu no 27. līdz 30. maijam Varnā norisinājās pavasara sesija NATO parlamentārajai asamblējai. Bija klāt 250 delegāti un parlamentu pārstāvi no partnerības valstīm un alianses parlamentiem Eiropas Savienību pārstāvēja atsevišķa delegācija. Varnā delegāciju veidoja pieci deputāti - Sārju Švolski, Pašku kungs, Dirjera Madureļa, Tārna kungs un Ietemaki kundze. Sesijā bija klāt arī NATO ģenerāls sekretārs Bulgārijas eh, aizsardzības un ārlietu ministrs. Piecas aktuālās tēmas, kas tika apspriestas Varnā, bija Arābu pavasaris, Afganistāna, pretraķiešu aizsardzības sistēma, kibernoziedzība. Il nostro relatore, kol... Mūsu referents Sārijas Šoliskis ir ar mums, un līdz ar to dodu viņam vārdu. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētā. Jūs jau uzskaitījāt faktus, līdz ar to es sniegšu savu novērtējumu. Mēs sadalījāmies divās komitējās parlamentējās sesijā. Drošības eh, komiteja, zinātnes komiteja un citas tika apspriests jaunais NATO strateģiskais koncepts, lielā mērā no Bulgārijas viedokļa. Ķīnas pieaug, um, augšupēja situācija Baltkrievijā, situācija Pakistānā un kā tas iespēdo Afganistānu. Drošības un aizsardzības komitejā galvenā vadlīnija bija resursu mobilizēšana un dalīšanās ar, tā, ar tiem, ņemot vērā budžeta ierobežojumus, ar kuriem saskars dalība valstis. Bija īpašs ziņojums par NATO un ES, tā autori bija Amelīna Kūnze, par NATO darbību jaunajā strateģiskā koncepcijā un Eiropas Savienību kā jauno strateģisko partneru. Tika aicināts eh, stiprināt sadarbības starp NATO es, eh, kas nāk par labu abām pusēm. Tika pieminētas jaunās Lisabonas līgums sniegtās iespējas un eh, grūtības, kā tās īstenot politiskajā skatījumā. Un praksē. Tik arī pieņemā, pieminēt militāru trūkumu es līmenī, un tad tika aicināts gūt sabiedrības atbalstu vispār šīm lietām. Un tik pieminēts arī Francijas un Lielbritānijas nolīgums novembrī. Visumā dokuments par ES un NATO sadarbību kritizēja ES plenārs sēdē bija klāt NATO ģenerālsekretārs Rasmus ar Bulgārijas ārlietu un aizsardzības ministri un Lībijas uh, protektorātu vadītājs. Iepriekšējās parlamentārajās sesijās Edinburgā, Rīgā, Varšavā un Varnā uh, no tām gūties gan negatīvs secinājums. Sākumā trūka interesi, pēc tam tā atkal pieauga. Madlena Olbraita parlamentā un viņas grupa tad eh, atkal izrādīja interesi. Un es NATO attiecību skatījums nākošajā, eh, iepriekšējā plenārsēdē atainoja cieņas un potenciālu trūkumu tika apspriesti šie termini visās politiskajās komitejās. Apvienotais protektorāts Lībijā, um, Arābu pavasars, bija arī daži jautājumi par uh, šī protektorāta nodo, operāciju nodošanu. Tas attiec arī uz režīmu izmaiņām, piemēram, un uz uh, laika grafiku Lībijas o, darbībai. Uh, Eh, bija arī atšķirīgi viedokļi par eh, pretraķiešu aizsardzības sistēmu. Bulgārija un eh, Rumānija var, ir gatavs izvietot otru radāru. Runājot par, tika izskatīta iespēja paralēli izveidot NATO un Krievijas sistēmas. Tātad NATO sāktu un tad Krievija turpinātu tuvākajos mēnešos gados. Tāda bija vispārēja secinājuma par uh, pretraķiešu aizsardzību par Afganistānu. 132 uh, tūkstoši uh, karēvju Afganistānā ir no NATO puses ar Bin Lādena nāvi. Šie spēki tiek aicināti atgriezties savās dalībvalstīs un uh, tiek secināts, ka ir pārāk daudz uh, civiliedzīvotāju upuru um, NATO gaisa uzbrukuma rezultātā. Tad uh, ir arī runa par piekto pāntu kopīgās aizsardzības nodrošināšanu un jaunajiem kibernoziegumiem teroristu. Terorismu Bulgārija ir paudusi nostāja, ka piektā panta spēkā esamība būtu jau jāpasvītro ne tikai attiecībā uz Baltijas valstīm, bet jāpaplašina tālāk. Runājot par kiberaizsardzību. Kiberaizsardzība ir eh, svarīgs jautājums NATO jau kopš 2007. gada, kad eh, tika uzbruks Igaunijai eh, tika izveidots Tallinā pētniecības centrs, taču vēl ar vienu ir jāveic daudz darbu, kas ir ļoti specifisks. Un nobeigumā Eiropas Savienības un NATO attiecības nebija svarīgs temats šajā sesijā. Un Eiropas Savienības nespēja un tās uh, līdzdalība Lībijā uh, savā ziņā arī iespaidošo negatīvo nostāju. Tomēr mūsu delegācija aktīvi piedalījās visās komiteju debatēs. Es satikos ar NATO parlamentāras sesijas priekšsādātāju Karl, doktoru Karlu Lameru, un es norādīju uz iemesliem, kuru dēļ vajadzētu stiprināt uh, attiecības ar NATO asamblēju, un mūsu parlamentu aicināja viņu apmeklēt Briseli pēc uh, vasaras brīvdienā. Viņš pieņēma šo uzaicinājumu, tad mums atliek redzēt, kā viņš reāli to īstenos. Ir jāstiprina konteksts starp ES un NATO asamblējām un pašas attiecības visos līmeņos, un attiecībām starp parlamentiem ir jābūt uzskatāmākam. Tāpēc NATO parlamentārās asamblējas Nacionālajā asamblējā piedalīsies atkal mūsu delegācija Bukarestē. Grazie al kolēga Sarusvolski, relator. Paldies Sārjušu Valska kungam, mūsu referentam. Vai kāds vēlētos uzstāties par šo jautājumu? Broka kungs. Priekšsēdētāj kungs. Kolēģis Zārjušu Valska. Es gribu uzdot pāris jautājumus, papildinot jūs interesanto stāstījumu. Vai uh, tika uh, diskutēts Berlīna plus jautājums, proti sadarbība ES un NATO? Ir tīpaši arī Turcijas veto, jo jāredz, ka militārā sadarbība un cilo krīžu pārvarēšana. Uh, NATO ietvaros, piemēram, arī Afganistānā nevar pilnībā izvērsties, jo līdz šim Turcijas veto bloķē eh, NATO šādā sadarbībā. Un es gribētu zināt, vai eh, pār šo jautājumu tika diskutēts, lai mūsu eh, karavīru skarošā situācija varētu tikt novērsta. Nākošais pretraķešu aizsardzības sistēma vai tik diskutēts ar a, Ameriku pēc Čehijas a, republikas izstāšanos no šī koncepta, kas notika pagājušajā nedēļā. To pasludināja aizsardzības ministrs Vondra. Jo nepieteikam daudz uh, iesaists no ASV tika redzēts attiecībā uz šo pretraķešu uh, aizsardzības izveidu sistēmu uh, Čehijā. Tika runāts tā tad arī NATO uh, un uh, Krievijas uh, tikšanās reizēs, vai par to ir diskutēts un kāda ir attīstība, jo NATO parlamentārā asamblē ir arī ļoti interesanta Tādā izpratnē, ka tur ir um, ļoti daudz dažādu iesaistīto aktieru un tieši labi var redzēt, kā veidojas um, noskaņa un kādas ir attīstības tendences. Paldies! Paldies, Broka kungs, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Tānoka kungs varbūt. Neviens vairāk nevēlas uzstāties par šo jautājumu. Par NATO parlamentāro asamblēju. Jā. Yeah. Labi, tad nu gan es teikšu pāris vārdus. Es laikam biju nedaudz uh, izklaidīgs. Par Varnu. Aha, jā. Es kā pirmais uh, viceprezidents arī piedalījos delegācijas braucienā. Uh, tās bija dažas ļoti interesantas uh, dienas, ko mēs pavadījām tur, bet jāatzīst, ka mani nevisai iepriecināja Nacionālo parlamentu kolēģu stipri atturīgā nostāja. Mēs uh, vairāk piedalāmies debatēs un strādājam vairāk nekā viņi uh, paši to dara. Mēs piedalāmies visos debašu aspektos, bet mūsu attieksme pret mūsu klātbūtni bija stipri uh, noraidoša, bet nu, tā ir tāda kultūras atšķirība, kas būs jāpārvar. Jā, runā, mēs runājam par Afganistānu, Lībiju, par dublēšanos, par to, kas notiek pie Āfrikas krastiem, pie Somālijas krastiem un Āfrikas raga, par Atalanta misiju. Uh, Notika viena sēde, kas bija īpaši veltīta NATO un Eiropas Savienības sadarbībai, un tur vispār netika pieminēta Eiropas parlamenta loma visā šai procesā, un tas diezgan nožēlojami ir. Bet uh, Mums vienkārši ir jāturpina šis darbs un jāpierāda mūsu Nacionālo parlamentu kolēģiem, ka mēs gribam strādāt. Tas arī viss paldies tagad vārds Lānsberķa kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es redzu, ka Varnā galvenai problēmai netika pievērsta uzmanība, bet varbūt mēs varētu varētu eh, izmantot iespēju to, ka mēs tagad eh, apspriežamies un runāt par NATO problēmām. Un galvenā problēma ir pieaugošā neusticēšanās starp uh, Eiropas uh, NATO dalību valstīm vai dažām no šīm Eiropas dalību valstīm un ASV no otras puses. Geitsa kungs ir izteicis uh, tādu komentārus par nepietiekamo finansējumu drošības jautājumiem. Un no otras puses, tas, kas arī te nu pat izskanēja, ir tāda vilšanās jūtama Eiropas partneru vidū par to, ka Amerikā, Amerika īsteno tādu samierināšanās politiku ar Krieviju un pat uh, pieļauj veidot atsevišķu uh, pretraķešu aizsardzības sistēmu. Uh, varbūt mēs tomēr varētu ne, nedaudz tagad parunāt arī par galveno problēmu, ne tikai runāt par to, cik viss bija jauki un skaisti. Kolega Līzek, prego. Līzek kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos jautāt Sarjušam Volska kungam, vai šīs parlamenta asamblējas laika, jeb kādā kontekstā izskanēja Gruzijas jautājums. Patiesībā šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, ok, divu Gruzijas reģionu okupāciju, ko īsteno Krievijas armija, un otrs aspekts ir Gruzijas vēlme iestāties NATO. Otrs jautājums. Vai notika jebkādas diskusijas par bīstamo Kalnu Karabahas reģiona militarizāciju? Un trešā lieta Un tā būtu, tas būtu drīzāk tāds lūgums. Jā, prezidents Lamers uh, ieradīsies šeit uh, Eiropas parlamentā, varbūt uh, būtu labi, ja mēs uh, šo sanāksmi koordinētu ar mūsu komitejas tikšanos. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Vai Saģušoiska kungs vēlas kaut ko piebilst? Jā, paldies, es vēlos atbildēt Elmāram Brokam, kurš tagad ļoti intensīvi konsultējas ar Francisku Brantneru. Jums patiesībā nemaz manas atbildes laikam nav nepieciešams par Berlīnu plus. Nekas jauns netika pateikts, kā iepriecināt tur, Turciju, attiec saistībā ar Eiropas aizsardzības aģentūtu. Viss, kas tika teikts, nav nekas jauns, to jau mēs esam dzirdējuši, izskatās, ka te ir strupceļš. Tāpat es gribētu atkārtot to pašu komentāru, ko teicu pēc uh, sanāksmes Edinburgā pirms trim gadiem. Uh, pret mums izturējās tāpat kā pret Irānas uh, parlamenta medžlisa delegāciju. Nu, apmēram tāda pat attieksme bija arī pret mums. Mēs centāmies, es un Pasku un uh, Čārls Stanoks un uh, Madurels, mēs centāmies būt aktīvi un pārvarēt šo attieksmi, bet mūs protokolāri nostādīja šādā veidā, un mums atteica iespēju piedalīties debatēs ar Rasmustenu, ar NATO spēku komandieru Lībijā, jo bija tāda formāla uh, uzstāšanās secība, ka vispirms dalībvalsts, tad asociētās delegācijas, un pat ja mēs ļoti aktīvi darbojāmies, mēs bijām pārstāvēt lielā skaitā šajā asamblējā. Problēma ir tāda, ka mūsu uh, Nacionālo parlamentu deputāti, kas piedalās šajā asamblējā, dzīvo citā pasaulē. Ir uh, vieni deputāti, kas darbojas ar uh, Eiropas Savienības jautājumiem, citi ar NATO jautājumiem, un viņi ir pilnīgi nodalīti. Un mums pat bija grūti saprasties ar mūsu pašu valstu uh, Nacionālo parlamentu deputātiem. Un šeit es uh, atsaucos arī uz uh, Elmāra Broka Galtieri un citu uh, autoru iesniegto eh, rezolūciju par to, kā stiprināt sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. NATO parlamentārās asamblējas galvenā vājā vieta ir tas, ka šī asamblēja ir dekoratīva savā būtībā. Protams, debates ir interesants, jo uh, Šeit ir specializācija aizsardzības un drošības jautājumos, bet visu dom, visur dominē nacionālais skatījums. Nav tāda nacio, eh, NATO līmeņa skatījuma. Un mēs ar šo mm, mūsu pieņemto rezolūciju, kuru iesnieguši ir Brokskot Jeri un citi, mēs centāmies pārvarēt šo problēmu. Mēs uh, vēlējāmies, lai būtu lielāka integrācija starp aizsardzības un uh, drošības politiku un ārlietu politiku nacionālā līmenī un um, Eiropas līmenī. Bet es gribu uzsvērt, ka NATO asambleja un tās, tās uh, locekļi un arī NATO personāls uzskata Eiropas Savienību kā tādu potenciālu papildinājumu kā sarunu partneri, bet šeit ir milzīga plaisa starp šīm divām organizācijām, kas joprojām pastāv. Un atsaucoties uz pre, Landsbeģa kunga teikto pēc Geitsa runas, jā, šeit ir. Uh, patiesībā pavisam cits posms sācies. Uh, viss šīs uh, viņa komentāri patiesībā jau sāka apšaubīt vispār NATO pastāvēšanas uh, nepieciešamību. Un jūs zinat, ka ir Eiropas ieguldījums NATO bija pirms 50% pirms diviem, 20 gadiem, tagad tie ir tikai 25%, un um, amerikāņi pret eiropiešiem izturās, nu, uh, tā ļoti pret tā, kā pret tādiem uh, paviegliem parazītiem, lai nu nevienu neaizvainotu. Protams, uh, Eiropieši vēlētos piedalīties pasākumos, bet viņiem pat nav bruņojumu, un tad viņi vēlas amerikāņu bruņojumu saņemt. Nu, tā tas ir. Un jā, atkārto vēlreiz, ka trūkst kontaktu starp abām organizācijām. Varbūt, ka mēs arī tomēr esam vainīgi, ka mm, Eiropas Savienība neiesaistījās Lībijas operācijā. Uh, Un um, Geits arī ir norādījis uz, uz to, un uh, runājot par uh, parlamentāro aspektu, es domāju, ka mums ir vairāk jādarbojas ar nacionāliem parlamentiem, lai panāktu tādu vispār eiropeisku pieeju un, un netik daudz koncentrētos uz nacionālām interesēm, jo dažās uh, runās uh, izskanēja tiešām tādas sīkas, sīkas nacionālas intereses. Tālāk par Gruziju. Šis jautājums darba kārtībā netika iekļauts, kaut arī sākotnēji augustā pēc uh, uzbrukuma Grūzijai mm, tika pieņemts paziņojums. Mēs sasaucām arī ārkārtas ārlietu komitejas sēdi, bet tagad izskatās, ka visi ir pieņēmuši situāciju un to vairs neapšauba, lai tikai saglabāt labas attiecības ar Krieviju. Jā. Grūzijas uh, jautājums vairs nav aktuāls. Es pats uh, savās runās un kulāros centos uzsvērt uz uh, to, ka mēs varam runāt par komplementaritāti par to, ka komplementaritāte vai sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO Afganistānā bija izgāšanās. Mūsu ieguldījums bija ļoti neliels, un NATO to nenovērtēja. Un Lībija ir nākošā vai pēdējā iespēja pierādīt to, ka NATO un Eiropas Savienība spēja sadarboties un varbūt sinerģijas starp šīm abām organizācijām. Tas bija uh, tas. Uh, vēstījums, bet, nu, patiesībā NATO attieksme fakt, faktiski pierāda pretējo, ka NATO patiesībā vairs tas neinteresē. Uh, Un iznāk tā, ka vienu un to pašu valsti pārstāv dažādi cilvēki, kas rā, saka pavisam kaut ko atšķirīgu. Un uh, šajā broka Gvaltjērijas ziņojumā bija runa par to, ka vajadzētu radīt kaut kādu veida sadarbības fórumu starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem drošības aizsardzības jomā un um, veidot tādas vadlīnijas aizsardzības drošības jautājumā. Mūs jau ir apsteiguši notikumi ekonomikas ziņā, ekonomikas krīze, uh, Grieķijās notikumi un tā tālāk uh, ir aizēnojušos aspektus. Un, ja nosūta 20-40 tūkstoši spēku, un mums Eiropiešiem ir 2 miljoni ārmija, un mēs esam neaizsargāti jebkādā konfliktā, un šī, šīs patiesība ir uh, satriecoša. Ir jāsūt, protams, izskan tādi brīdinājuma signāli, bet mūsu komiteja, drošības aizsardzības apakškomiteja patiesībā būtu jāaicina pārskatīt un izvērtēt drošības situāciju. Jā, protams, uz papīra viss ir skaisti. Mums ir kopējā drošības aizsardzības politika, citi saka, tā patiesībā nepastāv jo, ja faktus iz, izvērtē, tad eh, izrādās, ka nekas nepastāv. Mums ir augstā pārstāva viceprezidente, bet viņa rīkojas ar ļoti lielu nokavēšanos, eh, vienmēr atpaliek no notikuma attīstības. Un, eh, un ja izrādīsies, un cerams, ka tā nekad nenotiks, ja ir kaut kāda ārkārtas situācija un mēs nespējam neko izdarīt, un ja mēs nespēr, nespējam nodrošināt eiro stabilitāti, tad nu, viss Eiropas veidošanas process uh, būs beidzies un izgāzies. Tānok kungs. Jā, es uh, vēl uh, tā pārdomāju, un man ienāca prātā vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Es piekrītu pilnībā uh, cekām sarjušam Volskim, ka tiek tā skaisti runāts par Eiropas Savienības NATO komplementaritātu un sadarbību, bet patiesībā šī attieksme ļoti ir negatīva arī Afganistānā, EIPOL un citu spēku darbība tiek uh, vērtēta negatīvi bet Britu parlamenta deputāti pat nav pārsteidzoši, ir ļoti negatīvi noskaņot pret Eiropas parlamenta deputātu darbību. Un Paskūkungs mūs informēja, un pēc tam es pārbaudīju šo situāciju ar konkrēto deputātu, tātad sociālistu grupas sanāksmē bija tāda ļoti uh, uh aktīva uzbrukums notika pret to, ka Eiropas parlamenta deputāti piedalās šai sanāksmē, un tas bija tāds ļoti cienījams, citādi cienījams Britu parlamenta deputāts, mm, bet jāsaka, Paskū kungs uh, tiešām ļoti aizstāvē Eiropas parlamenta lomu kopējā aizsardzības drošības politika, un, diemžēl, Briti uh, iebilst pret to, ka mēs piedalītos jebkāda veida operācijās. Un, un uh, mm, varbūt jādomā par rietumu uh, Eiropas uh, parlamentārās asamblējas uh, pārveidošanu par kaut ko citu, par pēcteču izveidi. Un viņi iestājās par desmit procentiem no šīs parlamentārās asamblejas, ka 15 šeit varētu būt Eiropas parlamenta deputāti. Un nu, tad jau mums šeit starp referentiem ir jāvienojas, kā tas viss notiks, bet šis jautājums ir jāatrisina, jo citādi te ir strupceļš, bet es gribu teikt, ka Paskūkungs ļoti drosmīgi aizstāvēja mūsu intereses sociālistu grupā. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties, jau tā priekšstādātājs? Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas parlamentu pieju, īstenojot Lisabonas eh, līguma pirmā protokola 9. un 10. panta īstenošanu sadarbības jomā eh, kopējās ārlietas drošības politikā. Par, eh, tas ir rezolūcijas priekšlikums, kur izskan tom, ka mums vajadzētu jāsadarbojas ar nacionālajiem parlamentiem, uzraugot, uzraugot kā kopējo ārlietu un drošības politiku un eh, kopīgo aizsardzības politiku. Un konteksts ir tāds, ka debates par šo lietu ir saistīts ar Lisabonas līgumu pirmo protokolu. Tur ir runa par Nacionālo parlamentu lomu. Desmitais pants šajā protokolā pārēdz iespēju organizēt sanāksmes ar nacionāliem kolēģiem, lai apspriestu kopējo ārlietu drošības politiku un kopējo aizsardzības politiku, drošības un aizsardzības politiku. pastāvīgi izskan reglamēt, ka jebkura sadarbība ar parlamentu ir, ir jāsaskaņa ar mums. Tā satainojas 9. pantā protokolā. Un kopējās ārlietu un drošības un aizsardzības politikas jomā tas mums sniedz konkrētu mandātu uzraudzīt un jebkādas starpparlamentālas sanāksmes ir jāiekļauj institūciju sadarbības lokā. Broka kungs, Galtieri un Daf šie deputāti ir sagatavojuši tekstu, kas vakar tika izdalīts, un tas ir pieņems angļu valodā. Tas pamatojas uz iepriekšējo tekstu, kas tika pieņemts šajā komitejā Albertīnī kunga un Gualtērī kunga spēkiem. Tas tika balsots, ja mēs varētu vienoties par šo tekstu šo pēcpusdienu, tad mūsu priekšsēdētājs varētu to iesniegt tālāk eh, plenārsesijā, un tad lūgs parlamentu konferenci to iekļaut plenārsesijas darbā. Tātad aicinu deputātus izteikties. Vispirms eh, Broka kungs, lūdzu, vārds jums. Priekšsādātāja kungs, es gribu tikai vienu papildu piezīmi izteikt, papildinot to, ko jūs teicāt, jo tas jau nav jāatkārto vēl vienreiz. Mums jā, jāvēro tas, ka šajā jautājumā ir ļoti liela, teiksim, potenciāls spriedzes ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu un arī um, ir um, nevienādi līdzekļi uh, nacionālajos parlamentos un arī uh, eh, Kosaka institūcijā, kā arī uh, starp Nacionālo parlamentu deputātiem un aizsardzības speciālistiem. Un jautājums ir par to, kuros uh, darbības veidos uh, mm, Eiropas parlamenta deputāti pieņems 9 pantā un 4.1 ievilcē tiek runāts par to, jo mēs šeit vēlamies tādu kopēju nostāju veidot sadarbībā, sadarbībā starp nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Un tas ietver sevi arī. To mēs vienmēr esam uh, teikuši Eiropas parlamentu vismaz tādu minimālu iesaisti nevis nu, kā viena no 28 eh, eh, delegācijām. Bet nu, tā kā delegā, delegā, eh, deklarācija par dalīto atbildību, tad sekretariāts par to ir jāinformē un arī par sadarbību. Mēs nu, nevaram būt vienkārši tā, tāds pielikums sadarbībai to veidojot. Ir ehm, skaidri jāpasaka, stājoties spēkā Lisabonas līgumam ar mūsu budžeta kompetenci. Uh, mēs vēlamies um, vairāk, teiksim, pilnvaru un arī lielāku um, ievērošanu, it īpaši tādēļ, ka gan politiskā, gan arī budžeta jomā mēs esam nozīmīgāk kļuvuši un militārā ziņā. Mm, tomēr nacionālajā budžeta nosaka budžetu un uh, daļēji e, par to ir e, arī jārunā. Katrā gadījumā e, katrs nacionālais parlaments izmanto savas tiesības diskusijās ar savu valdību un ir ļoti skaidri noteiktas um, kompetences un no otras puses uh, ir Eiropas parlamenta darbība. Un pat labam um, nacionālajā parlamenta īsti neizprot uh, līguma tekstu tad viņa pozīcija dažkārt ir problemātiska. Piemēram, pēdējā parlamenta priekšsādātāju uh, konferencē nebija sasniegta vienošanās starp um, tā pārstāvjumu Nacionālā par, uh, parlamenta pārstāvjumu un Eiropas parlamenta pārstāvjumu. Tas uh, nozīmē, ka nu, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tas tāds principiāls uh, jautājums par sadarbību starp Nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Tādēļ es lūdzu Uh, pārstāvēt šo pozīciju, un īpaši runa iet par to, ka nākošajā pusgadā un arī vēl aiznākošajā pusgadā Polijas prezidentūras laikā, lai mēs pievērstos šim jautājumam. Un mūsu polijas draugs Seimā un Senātā lūksim uh, izstrādāt kompromisu, uh, kompromisu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tādēļ man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi, lai šeit nebūtu nekāda nesaprašanos. Mums tāda ļoti skaidra pozīcija šeit ieņemt, tādēļ lūdzu kolēģus, uh, jo mēs runājam arī par šīs komitejas uh, nozīmi un uzdevumiem, lai mēs šeit šādu pozīciju ieņemtu un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Kā jau jūs pareizi teicāt, tādā plašākā izpratnē eh, Gvaltieri un manas, manas rezolūcijas laikā mēs uzskaitām visus nozīmīgos punktus, bet nu būtu arī eh, ļoti labi, ja mēs tādu skaidru pozīciju varētu ieņemt. Gualtieri so, uh... kungs nav klāt, turpina priekšsēdētājs Dafkungs vārds jums. Priekšsēdētāji, esmu ļoti pateicīgs komitejai par tās atbalstu mūsu triju viedoklim. Mums tiešām ir jāpastāv uz Eiropas parlamenta interesēm. Tās jātaino pieklājīgi, pārliecinoši un sistemātiski. Iepriekšējās diskusijas par NATO liecina par to, ka tā nav tikai kozak problēma, bet tā tiešām paplašinās tālāk. Iespējams, uh, iekļaujoties vairākās uh, nacionālās parlamentu jautājumos. Un šī tendence nav vēlama. Es domāju, mums būtu jā, jāpastāv uz parlamentu nostāju. Nevis tāpēc, ka mūs īpaši nodarbināt protokols, bet tāpēc, ka mēs tiešām gribam uzlabot kopējās aizsardzības un drošības politikas kvalitāti. Un Eiropas parlaments var sniegt atbalstu, palīdzēt padomēji, īstenojot kopīgo politiku. Kozak ierosinātais risinājums nedarbosies Kozak, Kozakam, jo tas neiekļauj kopējo ārlietu un drošības politiku nacionālajiem parlamentiem. Un tas, protams, nedarbosies arī mums pašiem. Mums ir jāsacina, ka vienošanās starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem nepastāv. Un tāpēc ir svarīgi iedrošināt kozaku panākt visaptvarošu nolīgumu mūsu starpā. Es zinu, ka priekšstādātājs Puzeks augstu vērtētu skaidru mūsu komitejas vadību. Un plenāra sesijas virzību, jo muzeja kungs eh, tagad arī sadarbosies ar Polijas prezidentūru, un līdz ar to tā sarunas ar viņu nebūs viennozīmes. Līdz ar to es gribētu, lai šis ierosinājums izskanātu un priekšsēdētāja konference tad varētu piekrist šai svarīgai procedūrai mūsu plenārsesijas laikā. Paldies! Nākošais runātājs turpina Proveras kungs Litana kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es jau agrāk to vispārēji pieminēju. Es zinu, ka nacionāliem parlamentiem, jo īpaši Francijas un Lielbritānijas parlamentiem ir tā nostāja, tāda stingra nostāja, ka mēs esam vēl vienu tādu pašu veidu delegācija, apmēram seši deputāti, tāda kā nacionāla delegācija, un tāpēc es um, ārlietu komitejas vadītājam um, Lielbritānijā, viņš, kurš gan nav noskaņots pret Eiropas parlamentu, arī uz to norādīja. Viņš apakšpalātā ir būs, būtu mūsu labs uh, partners, es viņam sacīju, ka seši deputātu uh, delegācija ir pārāk maz. Un viņš sacīja, viņš varētu pieņemt, pieņemt desmit, uh, desmit procentu palielinājumu, nu, tātad līdz desmit procentu pārstāvniecību, tātad ja mēs esam 750, tad tie būtu 15 deputāti šajā delegācija. Tātad. Uh, Ja tā nebūs, tad sanāk, ka viņš pats e, lieks savai partijai tikt pārstāvētai šajā delegācijā. Un runājot par sarunām, es sākumā ierosināju plašāku, lielāku skaitli, kur būtu ņemts 27 Nacionālo parlamentu pārstāvi, kur pavisam tad sanāk 7300 pavisam Ā, es atvainojos, saka Tana kungs, 7700. Tad būtu 12%, vārdsakot, tāds bija mans secinājums, 12% no 7700. Ja mēs varētu vienoties par 20 Eiropas parlamenta deputātiem, tad tas būtu tāda igada delegāciju, tad mēs varētu panākt vienošanās. Bet ja mēs panāktu kādu nereālistisku uh, eh, Eiropas parlamenta deputātu delegāciju sastāvu, un es zinu, ka uh, Dafa kungs gribētu 33, 5, 40, tad uh, man jāsaka, ka vienkārši mūsu kolēģi visticamāk nemaz neparādītos tajā delegācijā, jo parasti uh, šādās uh, sanāksmēs nacionāla parlamentiem ir daudz brīvu vietu, kas ir paredzēts Eiropas parlamenta deputātiem. Broka kungs un Dafa kungs gribētu, lai šī delegācija būtu tāda plaša, bet, diemžēl, mēs to nevaram īstenot. Un tad, ja mēs eh, varētu vienoties par mazāku skaitli un to katreiz pārskatīta, tas būtu tā vērts. Un vēl es gribētu sacīt, ka Eiropas parlamentam nebūtu jāsniedz sekretariāts un sanākšņu telpas. Tas savā ziņā viņiem šiet būtu pārāk plaša Eiropeni, eiropeizācija. Viņi gribētu, lai te pastāv tāda kā nacionāla parlamentu rot, rotējušā prezidentūra vai arī nacionāla parlamenta, taču varētu būt kādas papildu telpas. Uh, kas varētu uzņemt eh, šīs sanāksmes. Es esmu gatavs jebkuram eh, kompromisam. Eh, ja deputāti vēlas, viņi taču var arī sanāksmes organizēt nacionālais parlamentos. Bet, nu, jāskatās, vēl ko citu kolēģi domā. Paldies. Nākošais runātais Sārijuši Voļski kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. kopējās ārlietu un drošības politikas īpašās uh, uh, un e Eiropas aizsardzības un drošības politikas uh, um, ietver dēļ, tad rodas jautājums, kāpēc mums te vajadz, vajadzīgs divi atsevišķi šādi, divas atsevišķi jomas. Bet jautājums ir par to, nevis cik daudz būs šo cilvēku, bet kas tie būs no nacionālajiem parlamentiem, kas mūs pārstāvēs, lai izvairītos no tā, ka kopējā ārlietu un drošības politikā tiek pārstāvētas divas pasaules, Eiropas Savienības deputāti un NATO pārstāvi. Jo patiesībā šie cilvēki ne īsti saprot, nevēlas saprast šīs problēmas dabu. Vai tas nevarētu būt kofak? Varbūt jūs atcerat, kas ir kofak? Uh, ārlietu komiteju priekšstādātāju konferences. Es uh, arī tajā piedalījos. No mans pieredzes izriet tāds secinājums, ka kofaku raksturo Nacionālo parlamentu skatījumus. Viņi mēģina vēlreiz izgudrot riteni. Es atceros Bulgārijas parlamenta deputātu. Jūs, eh, jūsu, ā, Salmons Patsī, jā. Viņš sāka diskusijas ar vislabāko gribu, viņš atkal izgudroja Eiropas parlamentu, tā it kā viņš nezinātu, ka tas parlaments jau pastāv. Kad viņam to pateica, viņš bija pārsteigts. Viņi gribēja izveidot kopīgās mīsējas, uzraudzības un apmeklēt dažādas vietas, un tā tad no nulles atkal sākt kaut ko, kas jau pastāv. Tāpēc ir svarīgi ne tikai, cik daudz deputātu, bet kas viņi tieši ir. Un tie, kas eh, piedalītos šajā sanāksmēs, un es pilnīgi pie, piekrītu tam, ka tam, ka tam vajadzētu būt uh, Eiropas parlamentā un sekretariātu, Eiropas parlamenta sekretariātu darbam, tā kā es nepiekrītu Anna kungam, ka tas varētu būt kaut kur citur. Tiem cilvēkiem ir jābūt savā ziņā divām, diviem mandātiem. Viņiem jādarbojas kopējā ārlietu un drošības politikā un jāzina arī NATO lietas. Viņi nevar būt vienkārši eh, cilvēki, kas pārzina vienu jomu un pilnīgi nezina neko par otru. Un tas, ka ir grūti panākt vienošanos, ir saistīts ar Nacionālo parlamentu nostāju, viņu uzsver savas korporatīvās eh, egoistiskās intereses. Un viņi nav tālredzīgi un nesaprot, cik steidzami mums nepieciešams izveidot šādus operatīvos uh, spēkus. Un mēs, to nevaram, mēs tos nevaram izveidot, ja mēs neapvienojam nacionālu un Eiropas līmenī, līmeni. Tad būtu jāaizmirst Nacionālo parlamentu jūtīgie jautājumi, jāpaceļ pāri tiem. Iespējams, ka Kofak šai ziņojumā vispār nav minēts. Nav minēts ja ir kāda grupa cilvēku, ar kuriem var vadīt sārunas un izvērst pedagoģikas un izglītojošas pasākums, tad tie drīzāk būtu kofaka pārstāvi. Ja man būtu teikšana, kas dodas uz uh, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu kopīgiem sanāksmē, tad uh, tās būtu aizsardzības komitejas, NATO komitejas, ārlietu komitejas un un pat proporcijas būtu vērts norādīt, lai te nepārs, lai tās atainotu reāli, kā mēs darbojamies ar ārlietu un drošības politikas jautājumiem parlamentē. Protams, ka te nav runa tikai par ārlietām vai tikai par drošības jautājumiem. Te būtu jāiesaist arī cilvēki, kas ir NATO speciālisti. Un, bet nezina neko par Eiropas Savienību, un arī cilvēki, kas nodarbojas ar Eiropas Savienību, un uzskata, ka mums vēl ar vienu ir kopējā ārlietu drošības politika un Eiropas aizsardzības drošības politika, bet uh, īsti nelas avīzes un nezina, kā tas tiek skatīts citur. Paldies! Provērs kungs turpina, vēl divi runātāji, Brantners kundze un Huntis kungs. Um, Liels paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi gribētu sacīt, ka mēs atbalstām Broka kungu un Gualtjērī kunga pieju. Mēs to apspriedām ar mūsu nacionālo parlamentu deputātiem. Um, vairums no viņiem seko šī jautājuma attīstībai. Mēs jau īpaši attīstam, mēs jau īpaši piekrītam otrajam punktam. Mēs uzskatām, tas ir ļoti labs punkts. Es vienkārši gribēju paust savu atbalstu. Paldies! Kolēģa Huntis, priekš. Deputāts Huntis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, es pārs aizstāju Lasīngas kundzi, kur, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Uh, mm, jānorāda, ka šajā parlamenta asamblējā un vispār runājot par sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir jācenšas saglabāt vai stiprināt nacionālo parlamentu lomu. Kādēļ es to saku? Jūs zināt, ka ārpolitikas un aizsardzības politikas jautājumi joprojām ietilps dalību valstu kompetencē diemžēl es ne uh, pilnībā sapratu, kas tika teikts par Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu lomu šai jomā. Tagad ir izveidots Eiropas semestris, un tagad e, nacionālajiem parlamentiem tiek liekta iespēja sekot ekonomikas politikai. Uh, Un es gribu teikt, ka aizsardzības jomā mēs nevaram šādu pieeju atbalstīt. Saskaņā ar Lisabonas līguma pirmā mm, pielika, protokola 9 un 10 lomu i, punktu ir jāīsteno parlamenta kontrole aizsardzības un drošības politikas jomā kopīgi nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentam. Ir jāvē parlamenta asamblējai jādod tiesības eh, kontrolēt un no, uzteikt vē, izteikt veto Eiropas drošības un aizsardzības politikas jautājumos, un ir šai asamblējai jādod tiesības pieprasīt informāciju nosūtīt novērotājus EDAPA un KDP misijās. Ir nepieciešama totāla parlamenta kontrole pār Eiropas ārējās darbības dienestu, kas ir tikai izpildu institūcija. Parlamentam ir jādod tiesības pieprasīt atzinumus un atskaites. Uh, uh, Eiropas ārējās eh, rīcības dienestam, komisijai un pārdomai šais jautājumos. Tāpat ir jādod tiesības pieņemt saistošas rezolūcijas, tai pašā laikā neierobežojot Nacionālā parlamentu tiesības. Un noslēgumā, priekšsēdētāji kungs, gribu teikt, ka mums nevajadzētu negatīvi eh, izteikties par dalību valstu parlamentiem. Manuprāt, prāt, ka mums ir jāsaglabā patiesa kontrole pār mūsu sadarbību, un šai sadarbībai nevajag uh, ierobežot Nacionālo parlamentu lomu. Jautājums ir, kas pārstāvēs šos nacionālos parlamentus. Es jau esmu teicis to, ka pārstāvniecībai jābūt autentiskai, pēc iespējas jānodrošina visu politisko grūtu uh, pārstāvība. Parasti ir tā, ka tikai kādas divas partijas vai politiskās saimas ir pārstāvētas, bet citas uh, politiskās partijas, citi viedokļi, kas ir parlamentos, nav pārstāvēti. Bet tas būtu ļoti būtiski, ja mēs uh, vēlamies tiešām uh, nodrošināt uh, vēlēto parlamentāro asambleju patiesas lomas izpildi. Bene, non ci sono altri interventi. Paldies. Vēl viens, ā, vēl trīs deputāti runās. Aržis Vārskis, pēc tam Broka kungs un Daf kungs. Uh, jā, es gribu teikt, ka uh, dalību valstu parlamentu vadītāju, un Kosaka līmenis nav īstais līmenis, kur to sagatavot. Tāpat runājot par skaitlisko pārstāvniecību. Tas, tā nebūs tāda pārstāvnieciska asamblēja, ja ir, teiksim, trīs pārstāvi no Maltas un Vācijas delegācija jābūt desmitreiz lielākai. Es uh, tā domāju, un es cenšos pār, pārliecināt Polijas parlamentu, uh, piedāvāt kaut ko Polijas prezidentūras laikā. Un es tagad skatos uz Silvio Gonzato. Tas būs kaut kas Kovdenāk. Tas būs ārlietu, aizsardzības komiteju un NATO delegāciju vadītāju konferenci. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Tas nozīmē, ka mēs no katra nacionālā parlamenta, neatkarīgi no tā skaitliskā sastāva, uzaicinām, teiksim, ārlietu komitejas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, uh, Uh, aizsardzības komitejas priekšsēdētāju NATO delegācijas vadītāju, teiksim tā, bet necentīsimies veidot tādu pārstāvniecisku asamblēju pēc mūsu parauga vai pēc tā, kā tika kādreiz parlamentāra asamblēja veidot NATO, bet uh, uh, kaut ko tādu, kas koncentrētos uz ārlietām un drošības jautājumiem varbūt kā Eiropas parlaments ārlietu komiteja, mēs varētu sasaukt šādu sanāksmi vienkārši tā neformāli, uh, lai organizētu konsultācijas par to, kā darīt, ko darīt tālāk. Jo ja mēs visu atstāsim parlamentu vadītāju ziņā vai kozaku ziņā, tad uh, patiesībā uh, mēs uh, nepie kāda ātra rezultāta nenonāksim, bet ja mēs sasauksim ārlietu drošības komiteju vadītājus un NATO delegāciju vadītājus no nacionāliem parlamentiem, tad eh, varbūt kaut ko panāksim, jo viņi saprot, ka ir steidzam kaut kas jāpasāk, jādara. Un es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par iespēju sāicināt šos cilvēkus un uh, Uh, ar viņiem apspriesties, jo viņi, viņu domāšanas veids ir līdzīgs mūsu domāšanas veidam, un viņi ir kompetenti un, un saprot, uh, izprot uh, aizsardzības politiku, ārlietas un NATO darbību. Jā. Franciska jau ir aizgājusi, Franciska Brantner ir aizgājusi. Viņa gan teica, ka viņai patīkot otrais punkts Jā, manuprāt, tas ir pareizi, bet tāds ļoti triviāls uh, sakot, ka ir nepieciešama parlaments atdarbība. Bet man uh, šķiet, man šķiet, ka trešais punkts ir svarīgs, ka mēs paužām nožēlu par to, ka nav vienprātības starp uh, parlamentu vadītāju konferenci un uh, un es aicinu uh, Polijas prezidentūru rīkoties, lai mēs pārvarētu šo eh, situāciju un izietu no strupceļa. Tas mums tiešām ir nepieciešams šajā grūtajā situācijā. Dāfa kungam vārds. Es domāju, ka Jaceks uh, Sajūšois, kas ļoti pareizi norādīja, ka svarīgais ir šis trešais punkts, ka mums ir jārīkojas, jo pēc Kozaka noslēgšanās Budapeštā, un tur tika pārstāvēt lielākā daļa nacionālo parlamentu ra, tika uh, secināts, ka specializētais kosaks ārlietās un drošības jautājumos ir pieņemams Eiropas parlamentam, bet tā tas nav. Es domāju, ka mums ir jākliedē uh, šī neinformētības gaisotne nacionālajos parlamentos par Eiropas parlamenta lomu. Un jāinformē arī par uh, kopējās uh, drošības un aizsardzības politikas būtību. Un ir laiks uh, mainīt NATO kalibru un kā Katrīnai Aštonai un Van Rompaja kungam ir beidzot jāpanāk kaut kādi panākumi un jāpierāda, ka kopējā ārlietu un aizsardzības un drošības politika darbojas. Un jācīnās par Eiropas interesēm globālā mērogā un jā, jā, jāpanāk pozitīva ietekme un mēs joprojām nesam spējuši apliecināt, ka šī politika tiešām darbojas. Jeb kāda jauna veida sadarbības formai ir jānodrošina politisko partiju pārstāvniecība, ir jābūt geogrāfiskai pārstāvniecībai un politiskam plurālismam, kas pastāv Eiropas Savienībā. Uh, bet es arī piekrītu Sarjušam Vorskim, ka ir nepieciešama kompetence un pieredze šais jomās. Runājot par uh, mūsu parlamentu un Nacionālā parlamentu pārstāvniecību. Kosak ir nolēms atteikties no Kofak un Kofai no ārlietu komiteja priekšsēdētāja konferences. Un pie, šādi lēmumi tiek pieņemti, tik pieņemti bez pienācīgu konsultāciju organizēšanas ar nacionāliem parlamentiem. Un es domāju, ka Seimam būs grūti panākt uh, to, ka atsākas konstruktīvas sarunas par šo jautājumu. Bet mums tomēr būtu jārosina, lai uh, lai šādi centieni būtu. Un es domāju, ka ar eh, šās rezolūcijas mērķis arī ir to panākt. Čārls Tanoks eh, runāja par to, eh, ka britu deputāti uh, iebilst pret to, ka tas viss notiktu Eiropas parlamenta telpās, un tas ir tā bērnišķīgi, un tas saistīts ar milzīgiem izdevumiem, noraidot uh, tādu sanāksmju vietu, kas ir piemērota šāda mēroga starptautiskām konferencēm, kuras notiek daudzās valodās. Un es nezinu, kurš parlaments varēs atļauties tādas konferences rīkot. Briti apgalvo, ka, ka, ka šai jaunām, šīm jaunām formātām, šīm sanāksmēm jānotiek padomes ēkā Justus Lipsijus, bet tas ir absurds, jo šajā ēkā nav tik lielas sanāksmju zāles, kāda ir mums. Es domāju, ka tā tāda sīkumaina attieksme un, un tiešām necienīga attieksme no Britu puses, un tas tikai liecina par viņu necieņu un nicinājumu pret Eiropas Savienību. Un tagad runājot par uh, pārstāvniecību, par skaitlisko pārstāvniecību, es domāju, ka mums nevajag jaunu. No būt gluži apmātiem, bet manuprāt, seši deputāti tas ir smieklīgi maz. Un mēs nevaram piekrist šādam priekšlikumam. 20% nu, no, no 162 ir 32,4 deputāti. Eiropas parlamenta deputāti. Un man šķiet, ka tas ir tāds cienījams skaitlis. Un tad būtu pārstāvēti arī britu konservatīvie un pat kreiso grupas deputāti. Paldies. Nākošais runātājs Broka kungs. Jā, paldies, redz tādu plašu atbalstu šai nostājai. Nu, mēs nenosakam kādu skaitli, bet mēs ļoti skaidri pateicām. 40% pieņemam kā sākumu un domājam, ka nu varbūt, ka trešdaļa varbūt iespējami kādu dienu. Un mūsu priekšsētājs teica, ka, nu, ja nacionālajiem parlamentiem būs četri, ik uz parlamentu, tad, nu, parlamentam zemākais skatlis būtu 27 deputāti. Seši būtu no katra parlamenta, tad atbilstoši nu, mans minētajam skaitlim jātiek procentuāli pamielinātam. Nepiekrītu Zarešu Vārskungam, ka tā jābūt, jābūt priekšsēdētāji. Uh, konferencē. Nu, vienkārši nacionālajos parlamentos nevis um, delegāciju vadītājiem priekšsēdētāji nozīmīgi, bet gan, gan uh, frakciju um, pārstāvji. Un it īpaši tad, kad ir tādas mazākas grupas un opozīcijas partijas, tad uh, mums jāiesaista nu, pēc iespējas plašāks uh, pārstāvniecības līmenis. Un tikai tad tas būs liederīgi. Tātad mums nevajadzētu kā institūciju to veidot, bet gan katram nacionālajam parlamentam uh, atstāt tā ziņā, ko viņi nosauc. Un, uh, deputātu skaits, no to mēs zinām, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Un mums ir jāvirzās uz priekšu vēl divas piezīmes, ko mēs varētu darīt pēc diskusijām un uh, nozaru Švoļskunga to pārņēma, ka nu nav pareizs īsti ceļš iesaistīt kosaku. Lai nebūtu nekādu domstarpību, varbūt pēdējo trešā punkta teikumu būtu jāsvītro ka Kozaka vēlas ko darīt, un uh, eh, Kozaka domā, ka viņi ir šī institūcija, un tādēļ mums nevajadzētu atsaukties uz to, lai nebūtu nekādas domstarpības. Un um, kolēģim Zarušvarskim ir taisnība, ka, nu, Kozaks nav īsti pareizais formāts. Un tad vēl viens uh, punkts. Arī trešajā. Šeit ir rakstīts polijas uh, prezidentūra uh, sasniedzot vienošanos. ar nacionālajiem parlamentiem, tātad sasniedzot uh, vienošanos un arī uh, starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Es domāju, ka tas ir domāts šajā formulējumā. Jo nu, mēs jau nevaram noteikt, kas noteikti starp nacionālajiem parlamentiem. Iet runa starp, uh, par sadarbību starp uh, Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem un polijas prezidentūras mm, centieniem būt kā starpniekam šajām procesā. Kolēģa Dārf. Uh, yes, uh, I certainly agree. Turpina Dafa kungs. Jā, es katrā ziņā piekrītu Elmāram par viņa otro punktu. Es domāju, tas skaidri ataino to, ko mēs gribam panākt, uzlabojot situāciju. Tad mēs varētu sacīt, reaching an agreement between the European Parliament panākot vienošanos starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamenti. Runāju par viņu pirmo priekšlikumu, ka mēs atstājam ārpus šo te visnotaļ pieklājīgo atsaucu uz Kozaku. Es neesmu gluži pārliecināta, vai tas būtu diplomātijas gājiens. Kozak sanāksmes beigās secināja, ka tas pievērsīsies, uh, tur, turpinās pētīt šos jautājumus. Un es domāju, būtu diplomātiskāk no mūsu puses to skaidri atzīt. Bet, nu, es šai ziņā neesmu principiāls, tas man nav principiāls svarīgs. Paldies, pēdējais eh, runātājs Broka kungs. Dafkungam teiks, mēs, teiks tā, ka mēs abi bijām sēdē Budapeštā. Un tas jaukākais, ko mēs, nu pieklāgākais, ko mēs varētu teikt par Kozaku, būtu neteikt neko. Un ir vesela kārta delegācija Kozaka ietveros, ieskaitot Britu un Vācu delegāciju, kas domā, ka Budapeštas secinājumi jau būtu šīs institūcijas veidošana balstoties uz Kozaku. Un tādēļ mums nevajadzētu nemaz radīt iespēju, ka tas ir nu, jau kāda saistīts ar Kozaku. Nu, es negribu to pārāk ilgi skaidrot. Nu, labākais būtu neteikt nu neko. Okay, um, because... Labi, turpina Dafa kungs. Tā kā Elmārs Broks šajā jautājumā ir daudz pieredzējušāks, jo viņš ir arī milzīgi vecāks par mani, es esmu gatavs viņam piekrist. Labi, tad svītosim to pēdējo teikumu. Turpin priekšstādātais kolēģi. Es nevēlu šeit izvērst diba, debates par Dāfa vai Broka kunga uh, biogrāfiju. Uh, Es gan esmu vecāks, saka Brokungs, bet tas nenozīmē, ka es esmu. Es esmu pieredzējušāk, bet es neesmu daudz vecāks. Labi, turpin priekšstādās liels paldies par jūsu komentāriem. Tagad uh, uh pārtrauksim darbu līdz 11, kad būs biroja sanāksme. Tā turpināsies no līdz 11.30. Gribētu jums atgādināt, ka šodien balsosim par tekstu, tā kā nav laika iesniegt grozījums rakstveidā. Uh, visi iespējamie grozījumi būs mutiskie grozījumi, un par tiem balsosim šo pēcpusdienu balsojumu laikā. Paldies!